Okay. That, uh... Mani informēja, ka Koracas bildkundzei ir par reglamentu, kas sakāms. Lūdzu, uzklausīsim mūsu kolēģi. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsarētāji, godati kolēģi. Vēlos uh, pieminēt balsošanās krāpšanas jautājumu, kur bija iesaistīta Mariela Pena Vai es varu izteikties? Priekšsēdētājs jālūdz. Priekšsēdētājs, es aicinu kolēģus klausīties. Korats Bildkons, lūdzu. Oktobrī kopā ar citiem kolēģiem mēs e, aktualizējam šo jautājumu, un jūs sacījāt, ka uzsāksiet oficiālu izmeklēšanu. Daudz no mums joprojām vēl zināt, e, pēc cik daudz mēnešiem, kāda ir izmeklēšanas rezultāti. Maslow de Grāfs, UNF e, grupas vicepriekšsēdētājs ir saņēmis sankcijas par krāpšanos balsošanā, bet neesam dzirdējuši neko par Nikolā Beja kungu, kurš ir balsojis ar Lepens kundzes kartīti, kurš ir eh, Nacionālās frontes ģenerālsekretārs eh, balsojumā par emisiju schēmām. Es ceru, priekšsēdētāj kungs, ka jums ir mums kas sakāms par šo jautājumu. That... Varu jūs informēt, ka priekšsarētājs eh, lika man sākt šodienas balsošanu ar paziņojumu, tieši saistībā ar šo jautājumu. Bet Lepēnas kundze vēlas izteikties, lūdzu. Godātie kolēģi, kur atsebildes kundze, Jūs esat burtiski apsēsti jau kļūs ar man, manu personu un manu rīcību. Nepaldies, protams, par to. Es gribēju vienkārši jūs informēt, ka pretēji visiem šiem, visam šīm apsūdzībām un meliem, kas tika izteikti, es esmu pilnīgi nevainīga šajā lietā un par to arī ir pieņemts attiecīgs spriedums. All right, now... Labi, Tā kā esmu pieteicis šo jautājumu, un tas ir tieši saistīts ar apspriešamo jautājumu, tad es jums nolasīšu tekstu, kas man ir iesniegts eh, nolasīšanai jums eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vārdā. Un es citēju. Kā jūs noteikti atceraties, plenārsēdz balsošanā 28. oktobrī pagājušā gadā Korācas Bildu kundze vērsās pie priekšsarētāja, lai pārbaudītu apstākļus, kā tika izmantota Lepenas kundzes balsošanas iekārta viņai pašai klāt nēsot. 2015. gada 17. decembrī Parlaments saņēma informāciju par priekšsarētāju lēmumu uzlikt sodu de Grāfa kungam par viņa uzvedību minētajā balsošanas sesijā, respektīvi, ka viņš izmantoja Lepenas kundzes balsošanas iekārtu. Sots sastāvēja no tā, ka viņam tika atņemta dienas nauda piecu dienu apmērā. Pēc tam, kad vairāki deputāti vēl tika uzklausīta un beigungs divas reizes, priekšsarētājs izlēma arī beigungam uzlikt sodu par viņa rīcību tās pašas balsošanas sesijas laikā, par to, ka viņš ir izmantojis Lepenas kundzes balsošanas iekārtu. Soda apmērs ir atņemta dienas nauda piecu dienu apmērā. Un attiecīgie deputāti ir informēti par šādu lēmumu. Tas ir paziņojuma beigas. Yes. Beikungs, lūdzu. Oui, euh, monsieur le président. Euh- Priekšādātāji. Es gribēju vienkārši atsaukties uz 64. un 67. parlamentu reglamenta pantu. Es sapru, un tāpēc gribu iesniegt eh, protestu pret šāda veida rīcību, šādu sodu. Tam nav nekāda juridiska pamata, un šo priekšādātāja Šulca eh, lēmums līdz ar to ir pilnīgi totalitārs. Viņam nav pilnīgi nekāda veida pamata tā rīkoties. Viņš jau to ļoti labi parādīja arī šā, šo otrdienu, ignorējot šī flanga viedokļus. Viņš tiešām paļaujas kaut kādām ilūzijām, nezinu, kaut kādiem te lietām liecībām un tekstiem no cilvēkiem. Tas tiešām ir vienkārši brutāls uh, apmelojums, cilvēktiesību pārkāpumu, un es gribu atgādināt, ka visā šajā lietā uh, ne jau manā ziņā ir pierādīt savu nevainību, bet gan apsūdzētajām personām pierādīt, ka es esmu vainīgs, ir gal galā nevainības prezumcija. Un nedrīkst būt tā, ka šādā veidā eh, Šulca kungs pilnībā ignorē mm, savus pienākumus un kaut kāda tautas partijas deputāta kaprīšu pēc šādā veidā izrīkojas. We have taken, we have taken Mēs pieņemam jū, zināšanai jūsu lēmumu apstrīdēt šo paziņojumu. Horacas Bildu kundze vēlas vēlreiz izteikties. Priekšsarētāji pavisam īsi, tas ir pierādījums. Publiski meli Viņš man ir personīgi teicis, ka viņš balsojis uh, eh, Mar Marijas Lepenas uh, eh, vietā, un uh, tas notika automašīnā pa ceļam uz lidmašīnu. Man ir liecinieki, un tas pas, parāda, ka Nacionālā fronte uzskata, ka uz viņiem neatiecās parlamenta noteikumi. I take, I take the, that the communique, which is a Es pieņemu, ka paziņojums, kas tika nolasīts par sodu beikungam, atbilst. Atbilst.